Tautas partija un EKR grupa ir nākoši klajā ar šādu papildus informāciju. Viņi ir lūguši iecelt Paskālu arī Montu IMKO komitejā. Un savukārt ierosinājuši no šīnu Mobariku uh, iecelt ai, iekšējā tirgus komitejām aizstājot Džonu Flaku. Ja nav iebildumi, tad tādā gadījumā šīs nominācijas uzskatām par apstiprinātu. Un nākamais darba kārtības punkts ir situācija Mjanmā, jo īpaši Rohung, Rohingu stāvoklis runātāja Lohbīlera. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, vardarbība uh, Mjanmā saskaņā ar ANO augstā komisāra Eh, raksturojumi atbilst klasiskam etniskās tīrīšanas piemēram. Not, jā, protams, notika uzbrukumi policijai, eh, tas ir nepieņemam, bet armijas izmantošana ir nesamērīga un neattaisnojama. Un, uh, uh, Uh, valsts vadība sevi nedistancē no uh, šīs uh, armijas īstenotās vardarbības, un šis konflikts prasa ilgtspējīgu risinājumu. Rohingiem ir jāpiešķir pilsonība vai legāls status, kas nodrošina viņu tiesību ievērošanu un aizsardzību. Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Nākamais runātājs Piers Antonio Pancēri, lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Traģiskā situācija ar rohingiem Mjanmā ļoti labi raksturo, cik nedemokrātisku virzību šobrīd ir uzņēmusi Mjanmas valdība. Tā nodarbojas faktiski ar etnisko tīrīšanu, tā atbrīvojas no minoritātēm, no mazākumtautībām, ierobežo reliģisko brīvību musulmaņu iedzīvotāju vidū un mēs vislielākā mērā nosodām Janmas valdības rīcību un paužam atbalstu rohingiem. Saprotam, ka arī Bangladeša ir nonākusi ļoti sarežģītā situācijā, bet mēs gribētu lūgt Bangladešu tomēr neslēgt savu robežu ar Mjanmu un uzņemt šos cilvēkus tādā veidā, ievērojot savas saistības bēgļu uzņemšanas procesā. Mēs esam atbalstījuši Angsang Suki un viņas cīņas eh, pagātnē, bet tagad situācija ir mainījusies un šķiet, ka viņa iestājas par šāda veida uz militāriem uzbrukumiem. Eiropas parlamentam ir jāpieņem lēmums par to, kādu, kāda ir procedūra, piemēram, attiecībā uz Sakarovu balvas atņemšanu, jo viņa to saņēma pirms vairākiem gadiem. Lielas paldies, turpina priekšsēdētājs. Junos Omaģi tālāk. Population entière vesela iedzīvotāju grupa ir kļuvuši par bezpavalstniekiem savā valstī, un klusumā viņi tiek iznīcināti. Klusums nogalina. Mūsu pienākums ir rīkoties, vērsties un no, nu, pret šādu vardarbību to nosodīt nosodīsim vardarbību, vajāšanu un noziegumus, kas pastrādāt pret musulmaņu minoritāti uh, rohingiem. Uh, to uzkurina birmiešu ultranacionālisto īsteno armija. Un, uh, to visu pieļauj valdība un Nobeļa miera prēmijas un Zaharo balvas laureāte Aung San Suu Kyi, un viņa ir kļuvusi mūsu balvas necienīga. Pieņemsim kopīgu rezolūciju un pieprasīsim šai rezolūcijā pārtraukt asins izliešanu. Paldies, Omažikungs. Tagad došu vārdu Amžaram Baširam, lūdzu. Chairman. Priekšsēdētāji kungs, kā teica Edvins Bergs, Viss, kas uh, ir vajadzīgs uh, cilvēkiem ar uh, labu sirdsapziņu, ir uh, ievērot klusumu. Un šķiet, ka Mjaņmā mums ir nepieciešams runāt uh, skaļāk par tur notiekošo un uh, nedrīkstam slinkot, noskatoties uz to, kas notiek. Atcerēsimies arī Srebrenicas un uh, Ruandas genocīdus. Uh, teica arī, ka nevajadzētu apdraudēt uh, tirzniecības sarunas ar Mjāņmu, bet kā tad mēs varam tirgoties ar valsti, uh, par kuru ANO runā kā par hrestomātisku etniskās tīrīšanas piemēru? Jāsaka, ka tirzniecība un tirānija nevar iet roku rokā tirāni uh, nevar ar mums tirgoties. Un jāsaka, šī nav pirmā rezolūcija par Mjāņmu, un parlaments patiešām ir runājis vienā balsī nosodot tur notiekošo. Bet, ja mēs nerunāsim nopietni par sankcijām un tirzniecības sarunu pārtraukšanu, vienā brīdī vairs nebūs neviena ruhingas tur palicis. Paldies! Thank you. Paldies! Tagad uzstāsies ministra kungs Urmas Paits, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Tas, kas uh, notiek uh, Mjaņmā, uh, ir pierādījis, ka no miljona rohingu jau 400 tūkstoši ir devušies pāri robežai uz Bangladešu, uh, ņemot vērā briesmīgos uh, apstākļus uh, Mjaņmā, bet Bangladešā, diemžēl, viņas nesagaida labāka dzīve. Nu, jāsaka, līdz oktobra beigām visi rohingi varētu būt vai nu jau miruši, vai devušies projām no Mjaņmas. Ja eh, šī vardarbība netiks izbeigta, Eiropas Savienībai ir jārunā par sankcijām un arī par sākām attiecībā uz tirzniecības preferencēm, ko turpina baudīt Mjaņma. Es domāju, ka šādas sankcijas varētu būt vienīgā metoda, metode, kas liktu saprast militārajai huntai, ka šādi nedrīkst turpināt. Un jāpieprasa arī labāki apstākļi bēgļiem Bangladešā. Mēs šādu vardarbību esam vērojuši jau pārāk ilgi, nedrīkstam turpināt. Paldies! Uh, aitā, thank you! Paldies! Tagad uzstāsies Kristiāns Dāns Prēda, pēdējais rezultīs autors. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Mēs, protams, esam ārkārtīgi bēdīgi, ka Anjāna Sučī nav gatava uh, tikt galā ar uh, šo uh, situāciju un mums ir arī jāparūpējas, lai rohingu minoritātei būtu piekļuve humanitārai palīdzībai. Tā ir galvenā prioritāte. Un, kolēģi, es gribu arī pateikt, ka ETP grupa ir uh, lēmusi nevienu uh, savas grupas locekli INTA komitejas ietvaros nesūtīt uz Mjāņmu un uh, ņemot vērā arī mūsu grupas priekšlikumu. Kolēģis Omar Žī jau arī to pieminēja pirms dažām minūtēm. Sūtīt AFET un DROA komiteju pārstāvis uz Mjāņmu un Bangladešu. Labi sagatavots, bet ne jau uz valsts galvaspilsētu. Es domāju, galvaspilsētā mums nevajag klausīties oficiālajos paziņojumos. Mums ir jādodas tur, kur notiek genocīds uz vietas, lai par visu pārliecinātos savām acīm. Paldies! Kultumesk. Paldies! Tagad uh, uzstāsies individuālie runātāji politisko grupu vārdā. Uh, eh, ETP pārstāv Šogorkungs, lūdzu, minūti jums paldies. Jāsaka, rohingi ir lielākā um, bezvalstnieku grupa pasaulē. Un um, tagad šīs vardarbības nav nekas jauns. Viņi jau vairāku gadu garumā ir cietuši, bet tagad militārā kampaņa tiek izvērsta pret viņiem un tas patiešām mm, nav atbilstoši arī izvirzītajām apsūdzībām par um, policijas um, iecirkņu um, demolēšanu. Uh, Sievietes tiek kropļotas, izvarotas, bērniem tiek nocirstas galvas un arī uh, ēkas, kurās atrodas cilvēki, vienkārši tiek dedzinātas. Un tas viss notiek uh, it kā demokratizācijas procesa laikā un valdības priekšgalā ir Nobela balvas laureāte, kas pat vispār nepiemina ar pušplēstu vārdiņu eh, šos slepkavotos cilvēkus. Eiropas uh, parlamentam patiešām ir jānosoda šī vārda vardarbību un nežēlību. Paldies! Paldies! Tagad SD grupas vārdā došu vārdu Sarajai Paustas kundzei uz minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! terors Birmā, jeb Mjaņmā, neatbilsta mierīgu budistu pārliecībai. Aņanšu Čī joprojām klusē, un tas neatbilst mūsu izpratnē par šo kādreizējo varoni, kas atļāvās protestēt pret militāro huntu. Kādreiz viņa arī man kalpoja kā paraugs, bet mēs nedrīkstam pieļaut, ka viņa turpina klusēt. Uh, Jāsaka, ka rohingi tiek slepkavoti, bērni, eh, mātes, eh, viss tur ir nodedzināts, izpostīts, arī zaļojoši lauki vairs nepastāv. Un eh, jāsaka, ka Bangladešā ir arī daudzi noslīkuši bēgļi, atrasti ūdenī. Tas ir vienkārši kliedzoši. Mēs nedrīkstam vairāk klusēt. Ajāns Sučī ir saņēmusi gan Nobel miera balvu, gan arī uh, Saharovu balvu, bet ja viņi turpinās klusēt, viņi vienkārši zaudēs savu cieņu. Mums noteikti ir jārēģē. Paldies! Un tagad uh, GOE NGL grupas vārdā uzstāsies Migels Urbans Krespo. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji! Mjaņmā mēs nerunājam tikai par reliģisko un etnisko rohingu vajāšanu. Arī daudz uh, Daudziem zemniekiem tiek atņemta zeme, viņi tiek padzīti no saviem īpašumiem, jo īpašuma tiesību likums Mjaņmā atļauj cilvēkiem atsavināt um, zemi, lai varētu, piemēram, tur ierīkot rak raktuves un varētu eksportēt tajās iegūtos minerālus. Jāsaka, ka rohingu vajāšana pat īsti nav saistīta ar kādu reliģisku vai etnisku konfliktu, tiek domāts vienkārši par peļņas gūšanu un va, ļoti daudzi cilvēki ir padzīti no saviem īpašumiem, lai varētu vienkārši. Um, valdība veikt dažādus uh, pēļņu nesošus projektus. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka rohingi tiek vajāti un diskriminēti. Un Tie ir uh, arī uh, cilvēki, kam tagad pilnīgi valstī nav nekādu tiesību. Paldies! Tagad būs uh, brīvā mikrofona procedūra. Pirmais uzstāsies Farijas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! augstās pārstāvs kundze. Rohingi ir uh, cilvēkam nav savas valsts. Jau vairāku gadu desmitu garumā viņi ir cietuši no vardarbības. Tas, kas notiek Mjaņmā, ir nelikumīgi. Un uh, šī vardarbība ir patiešām uh, pieņēmusi līdz šim nepieredzētus apmērus. Vairāk simt tūkstoši ir aizbēguši uz Bangladešu, viņiem ir nepieciešama humanitārā palīdzība. Tie ir pat tiešām uh, cilvēktiesību pārkāpumi. Mēs redzam, ka demokrātija ir sākusi vārguļot un Eiropas Savienība nedrīkst klusēt, redzot tur notiekošo. Mums arī ir jāpieprasa, lai Ajan Suč šī valsts sekretāre reaģētu uz tur notiekošo un 1990. gadā viņa saņēma Nobela miera balvu, nu viņai tad ir jāaizstāv uh, cilvēki un ir jāiestājas par etnisku un reliģisku iecietību. Viņa nedrīkst turpināt klusēt, ņemot vērā šo humanitāro katastrofu. Paldies! Julia Vorda, lūdzu. Paldies! Mēs visi esam patiešām satriekti redzot, eh, kas notiek ar Rohingu musulmaņu kopienu Mjāņumā. Es gribēju pateikties pilsēņiem un vēlētājiem, kas arī ar mums sazinājās, lai paustu savas raizes. Mēs nedrīkstam klusēt, eh, redzot, kā Nobela prēmijas laureāte neko nedara, neiejaucas. Uh, citēju ANO hretum, hrestomātiskā etniskajā e, tīrīšanā. Vardarbība turpinās neskatoties uz diplomātiskiem paziņojumiem un rezolūcijām. Mums ir jābūt labai stingrai stratēģijai, lai varētu reaģēt uz šādām situācijām visā pasaulē, izdarot spiedienu, pieliekot punktu vardarbībai, sadarbojoties ar starptautiskajiem um, partneriem un vietējām pret rasismu organizācijām, lai uh, noziedznieki tiktu uh, sodīti. Paldies, Vordas kundze. Tagad notis Marijas lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Runājot par rohingu etnisko minoritāti, par to jau vairāk kārt esam runājuši 2016. gada jūlijā, decembrī Un tad arī, protams, 2017. gada martā. Tas, kas tur notiek, ir etniskā tīrīšana. Tas notiek ekonomisku iemeslu dēļ, lai varētu pārņemt, sagrābt praktiski rohingu kopienu pārvaldīto zemi. Jo tur ieguves industrija vēlas darboties. Uh, dažādus eh, izrakteņus iegūt ar valas eh, dažādas kompānijas un eh, aizbildinās ar reliģiju, kurai vispār nav nekādas vietas. Tas viss ir ekonomiski pamatots un tā mums arī jāpasaka un attiecīgi jāturpina diskusijas. Jānosoda militāra agresija tur, jāizbeidz nekavējoties vardarbība Birmā, jeb Mjanmām. Ja Un uh, Aung San Suu Kyi ir saņēmusi no mums Saharov balvu, un mēs tiešām sagaidām no viņas nostāju, kategorisku nostāju. Es tiešām ir laiks iejaukties tajā, kas tur notiek. Paldies! Tagad Hilda Potmos kundze. Priekšsēdētāji kungs, kolēģi, augstās pārstāvs kundze, visi jau to pateica ka ar ziņojumiem nepietiek, un tas, ko mēs dzirdam, rada šausmas. Tūkstošiem cilvēku tiek padzīti no savām dzīves vietām. Tas ir genocīds, etniskā tīrīšana. 2017. gadā tas patiešām ir nepieļaujami. Un jāsaka, ka šie cilvēki ir eh, vienkārši iedzīti lamatās starptautiskās organizācijas nepalīdz, un ja šie cilvēki vēlas doties prom, uh, uh, viņi to nevar izdarīt, un kāds, kas ir saņēmis Nobela balvu un Sahara balvu, vienkārši noskatās notiekošajā. Nu, varbūt mums vajadzētu atņemt šīs balvas uh, Ajansučī, bet ir jārīkojas, ir jāaizsargā cilvēki, un mēs kā Eiropa vienīgie nevaram to panākt, bet mums ir jāizmanto arī savā rīcībā esošās svīras, ir jāveic spiediens, lai Rohingu uh, nogalināšana tiktu beigta. Paldies! Thank you, Val. Paldies arī jums. Žāns Lamberts, lūdzu. Uh, Žāna Lamberta kundze. Priekšsēdētāji. Es arī uh, runāšu kā uh, delegācijas pārstāve uz Dienvidāfriku, uh, Dienvidāziju atvienojot. Mēs esam apmeklējuši Rohingu nometnes uz vietas, mēs zinām, kas tur notiek, mēs esam redzējuši šīs katastrofas un apmērus, un Eiropas Savienība vienmēr ir vēlējusies palīdzēt rohingu bēgļiem Bangladešā. Trīs miljoni no uh, fondiem tagad ir uh, iegūti, lai palīdzētu rohingiem. Tagad mēs jautājam, kā šī nauda tiek tērēta. Daļēji nauda domāta arī Mjanmai, bet uh, ANO un uh, mūsu NVO nevar piekļūt uh, reģionam, Rohingu reģionam Mjanmā. Tas ir jāmaina. Bēgļu aģentūrai, ANO bēgļu aģentūrai vajadzētu uh, par to parūpēties, bet arī Eiropas Savienībai un valstu valdībām vajadzētu piekopt tādu aktīvāku diplomātiju ar šo reģionu, mm, arī ar šīm divām lielvārām. Jo cilvēkiem jāvar atgriezties mājās un dzīvot cienīgos apstākļos. Es te nerunāju tikai par Aung San Suu Kyi situāciju, runa ir par mm, uh, dže, dje, ģenerāliem un viņu militāro varu. Nevajadzētu uh, ļaut viņiem tā arī turpināt. Paldies! Un tagad uh, Kurau kungs. Paldies! Rohingu traģēdija ir um, humanitārā katastrofa. Tak tiešām gan pagājušā gada jūlijā, decembrī, gan šogad um, martā, mm, tad arī jūnijā tika pieņemta rezolūcija par rohingiem, bet tas neko nemaina. Situācija tiek pasliktinās saskaņā ar ANO bēgļu aģentūru. Pēdējo divu nedēļu laikā vairāk par desmit tūkstošiem rohingu ir uh, devušies atpakaļ uz Bangladešu, mēs skatoties uz to, ka tur viņi dzīvo necienīgos apstākļos. Runa ir par zemi, zemes sagrābšanu, un ANO tur neko nevar panākt. Runa ir par tautu, kas, kam nav savas valsts. Jānai Bangladešai jāvienojas, lai eh, uzlabotu šo nabago cilvēku likteni. Tik tiešām jādomā par to, at, kā atņemt Ansansučī Zaharova balvu. Un Inta delegācija nedrīkst tur doties. Mēs nedrīkstam runāt par tirzniecību šādos apstākļos. Labi, paldies, Koraukungs. Puspiešilkungs ir nākamais. Paldies, priekšsādātāji. Kā jau izskanēja. Šī nav pirmā diskusija par rohingiem. Es piedalījos arī visās iepriekšējās diskusijās. Vardarbības eskalācija jāaptur, jānosoda. Parlamenta nosodīšana gan pagadām nepalīdz. Situācija tikai pasliktinās. 300 tūkstoši rohingu ir praktiski izraidīti uz Bangladešu kainieku. Mīnas ir izveidotas pie robežām, lai viņi nevar atgriezties jāsāk runāt par specifiskiem sankcijām, par to, ko komisija varētu darīt, varētu nedarīt, par to, ko iestādes varētu darīt, kādas sankcijas varētu piemērot pret šo režīmu un uh, par humanās palīdzības sniegšanu, jo uh, Bangladešas um, situācija ir um, trausla. Viņi tagad ir atbildīgi par simtiem tūkstošiem bēgļu. Viņiem daudz kas ir jādara, un, protams, esmu vīlies uh, uh, Eh, mūsu laureātē, bet galvenais eh, vai, vainīgais ir, protams, armija. Paldies. Nākamais runātais. Kam kungs ir nākamais? Paldies priekšsēdētājiem. Šis uh, zvērības pret eh, rohingu minoritāti ir jāizbeidz. Ļoti labi, ka mums top šī rezolūcija. Aung Suči rīkojas bezatbildīgi. Viņa, viņai vajadzētu uzstāties publiski un atbalstīt rohingu minoritāti. Mm, tas eh, varētu saspīlēt viņas attiecības ar eh, militāro mm, huntu, mm, bet nedarīt neko nav variants. Un tā, ka viņa rīkojas tagad, tas nav Saharova balvas laureātes cienīga rīcība. Vajadzētu piedāvāt palīdzību tiem, kam tā vajadzīga. Jāizdara spiediens uz Ķīnu. Ķīna ir ietekmē uz militāro potenciālu Mjanmā. Ehm, Bangladešas situācija arī ir būtiska. Ehm, visu pirms valsti jāsakārto situāciju mm, savā teritorijā jo pagaidām tur nav novērojams nec miers, nec stabilitāte. Tad mēs ļoti lūdzam komisāras kundz dariet eh, kaut ko rohingu labā un miera un stabilitātes labā. Paldies! Kaputo kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Mēs runājam par patiesu eh, humanitāro katastrofu musulmaņu Rohingu minoritāte Mjanmā ne pirmo reizi cieš no šādas apspiešanas. Viņus vajā, viņus soda, viņiem draud, viņiem tiek liekta piekļuve veselības aprūpei, vārda brīvībai, politiskiem lēmumiem, lēmumu pieņemšanai. Un šo sarakstu varat turpināt. Simtiem tūkstoši rohingu devušies uz Bangladešu pēdējo nedēļu laikā, neskatoties uz uh, postu šie valstī, lai vismaz varētu justies droši. Neticami tas, kas tur notiek un ka šo genocīdu mēs pieļaujam. no rietumiem pat izskan, ka tie esot viltus uh, um, um, fakti vai sagrozīti fakti, un uh, tas tiešām ir jāaptur. Labi, paldies. Un tagad brīvais mikrofons ir beidzies, un vārds uh, komisijas vicepriekšsēdātājai Magrīni kundzei. Paldies priekšsēdātājai, mēs zinām Janmā, nu jau. Uh, vairāk par 50 gadiem ilgi atrodas uh, militārā izolācijā un uh, tas, protams, negatīvi ietekmēja situāciju ar demokrātiju un cilvēktiesībām šajā valstī. Mm, atskatīsimies nedaudz vēsturē, paskatīsimies uz, nāk, uz um, iepriekšējo gadu notikumiem. Mēs redzēsim, ka neskatoties uz šo vēsturi, valsts ir gājusi cauri demokratizācijas procesam, bet tas vēl tālu no um, pabeigta. Un, um, Viena lieta, kas mums jāpasaka, Eiropas Savienība ir skaidri nosodījusi 25. augusta uzbrukumus, eh, ko veikusi glābšanas armija, mm, un eh, mēs eh, nosodījām arī vārdarbību, kas mm, no tā izriet. Mēs turpinām uzstāt, ka vainīgi ir jāsoda, bet uh, Mūs satrauc tas, ko dara uh, Mjanmas eh, militārie spēki, jo tas ir novedis pie vienā no, vienas no dramatiskākajām bēgļu krīzēm mm, mūsdienās. Mm, simtiem tūkstošu rohingu devušies uz Bangladešus, tas destabilizē abu valstu situāciju. Uh, ANO drošības padomi par to diskutē. Arī vakar notika diskusija. Ģenerālsekretārs Gutjēres eh, pauž līdzīgas bažas kā es, runājot šobrīd ar jums. Mūsu prioritātē mm, izbeigt eh, šo spriedzi, mm, vardarbībai pielikt eh, galu. Jārespektē cilvēktiesības, mm, tas jādara visiem. Un drošības spēkiem ir īpaša atbildība. Viņam jāatturas no jebkāda veidā vārdarbības pret uh, nebruņotiem civiliedzīvotājiem. Otrais, predikungs to pieminēja, humānā palīdzība jāsniedz tiem, kas, kam tā vajadzīga, nekavējoties. Šeit Eiropas Savienība ir loma, ko mēs spēlējam. Starp citu, ļoti mm, redzamā un mm, iespaidīgā veidā paldies Stilianides komisāram par uh, viņa ieguldījumu šajā darbā. Viņš turpina aktīvi strādāt, lai tas notiktu. 350 tūkstoši um, cilvēki, bēgļi, uh, pieprasa mūsu palīdzību. Un, uh, tā viņam jāsniedz nekavējoties. Tas ir nāves un dzīvības jautājums. Un mēs ar kolēģi Stelianides kungru cieši sadarbojamies. Vakar, uh, piemēram, uh, notika diplomātskie pūliņi, lai. Uh, sarkanais krusts varētu sniegt palīdzību 30 tūkstošiem bēgļu uz vietas. Viņam ir nodrošināta piekļuve reģionam. Bet tas ir tikai sākums, tie ir pirmie soļi. Tam jāturpinās. Bangladešas iestādes uh, uzņem šos bēgļus, bet starptautiskai kopienai vajadzētu ne tikai slavēt Bangladešu par to, bet arī palīdzēt viņiem pārvaldīt situāciju. Eiropas Savienība palielina mūsu atbalstu Bangladešai ar papildus 3 miljoniem eiro uh, blakus tiem 12 miljo, miljoniem, kas jau Mjanmai un Bangladešai sniegti. Lūk, uh, tās ir divas uh, galvenās prioritātes - izbeigt vardarbību un sniegt humāno palīdzību. Un tad ir vēl papildu prioritātes. Mums eh, jāsadarbojas ar visiem, kam interesē miers un stabilitāte Mjanmā. Mums jāskatās uz rohingu eh, vietu sabiedrībām. Viena lieta ir izbeigt krīzi, un otra lieta ir nodrošināt ilgstošu mieru jāizbeidz eh, šī nestabilitāte, kas, ko izraisa Rohingu uh, eh, neskaidrs status. Tas ir jāatrisina. Mēs to vienmēr esam pieprasījuši politiskajā dialogā ar Mjanmu, augsta līmeņa tikšanos notikušas un uh, arī Eiropas Savienības dialogā mēs to esam pieminējuši. Pagājušā martā pieņemtais uh, Pieņemtie secinājumi arī atspoguļo rohingu situāciju. Um, toreiz vēl Kofijas Anans uh, eh, eh, pieprasīja to pašu, un mēs turpinām uh, viņa iesākto. Um, pirms pāris mēnešiem personīgi aprunājos ar Aung San Suu Kyi viņas vizītes laikā Briselē. Mēs runājām par nediskriminēšanu, nabadzības izskaušanu, pamattiesību piešķiršanu, piekļuvi veselības aprūpei un izglītībai, kā arī par sastarpējo uzticēšanos um, minoritāšu vidu. Un tas jādara tagad, jo mēs redzam, ar ko saskaras rohingi, kas viņam draud. Viņi nevar gaidīt. Mēs gaidām šo rekomendāciju ieviešanu eh, pēc iespējas ātrāk. Janmai jāsadarbojas ar ANO, ar ANO īpašo uh, sūtni un uh, arī neatkarīgo uh, faktu meklēšanas misiju. To mēs arī ar Aung San Suu Kyi esam apsprieduši. Eiropas Savienības eh, delegācija, protams, arī ceļ šos jautājumus katru dienu. Mēs koordinējam aktivitātes ar ANO. Es personīgi sazinos regulāri ar eh, ģenerālsekretāru Gutierešu kungu un kolēģiem visā pasaulē, runājot par šo jautājumu. Izmantosim ANO ģenerāla asamblējas ministru nedēļu, lai uh, virzītu uz priekšu šo jautājumu lai nodrošinātu, ka starptautiskā kopiena runātu vienā balsī. Šī cīņa ir iedvesmas avots daudziem pasaulē. Jāpalīdz civiliedzīvotājiem un uh, militāriem spēkiem jāapzinās viņu atbildība. Aung San Suu Kyi ir bijusi milzīgs iedvesmas avots uh, gan šai valstī, gan visai pasaulē. Viņi ir smagi cīnījušies par demokrātiju, un tagad nevajadzētu skatīties uz reliģiskiem, sociāliem, politiskiem robežām, bet domāt plašāk un garantēt uh, demokrātiskumu visiem. Neskatoties uz Mjānas izolāciju, mēs viņus nekad neesam pametuši, un tagad arī rohingus nepametīsim. Paldies, priekšsēdētājs, paldies, uh, vicepriekšsēdētājs kundze. Es vēlos painformēt.